uh, Science and Direct uh, lapusē. Tad ceturtdien, 24. martā, atsāksim plenāru sēdi no 9 līdz 13. Darba kārtība ir uh, publicēta un ir pieejama Eiros parlamenta